regulām, un šo uh, regulu nosaukumi tiks iekļauti, iekļauti šīs sanāksmes protokolā. Un tagad mūsu nākamais darba kārtības punkts. Galīgais darba kārtības projekts uh, tika pieņemts priekšsēdētāja konferencē, un šis galīgais darba kārtības projekts uh, jums ir pieejams. Tagad lūdzu Svoboda kungs, jūs vēlaties izteikties par reglamentu? Nē, nē, pēc tam labi, tad ļaušu jums izteikties pēc tam. Par pirmdienu varu teikt, ka nekas nav, par, nekas nemainīsies, tā arī būs. Un tālāk zaļo politiskā grupa gribētu runāt par jautājumu kas ir saistīts ar stabilitātes fonda izmantošanu, lai varētu runāt par to pēc uh, Uh, diskusijām uh, par Maroku. Um, lūdzu, zaļo pārstāvis, lūdzu, Benetkungs. Jā, jā, jūs pareizi teicāt, mēs šeit runājam par trīs uh, lauksaimniecības ziņojumiem un diskusijām. Mēs gribētu vienkārši tos kopā apvienot. Tātad zaļo politiskā grupa uzskata, ka būtu nepieciešams pa stabilitātes dokumentiem runāt pēc tam, kad būsim runājuši par Maroku un nolīgumu ar Maroku vai kādam ir iebildumi. Vai kāds gribētu izteikties pret šāda, šādām izmaiņām darba kārtībā? Nu, neviens, ne? Tad labi. Tad vai, vai mēs varam balsot, kas ir par zaļo priekšlikumu? Kas ir pret zaļo priekšlikumu? Atturas. Tad labi. Tad darīsim tieši tā, kā viņi ir piedāvājuši. Tad šī diskusija notiks pēc uh, diskusijas par Eiropas Savienības un Marakus nolīgumu. nekādi citi grozījumi man nav iesniegt, līdz ar to varam uzskatīt, ka gan trešdien, gan ceturtdienā tiks izskatīt tieši tādā kārtībā, kā šobrīd ir iekļauts darba kārtības projektā. Nu, tad viss ir kārtībā. Un tagad lūdzu, Svoboda kungs, jūs gribētu izteikties par reglamentu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos vērst jūsu uzmanību un lūgt jūs spērt attiecīgos soļus. Pusta Ranger uh, mājaslapa Un šajā mājaslapā parasti ir informācija uh, iekļauta, kas ir pietiekami uzticama. Šeit ir runāts par Ligruska kungu un, un šeit ir uh, vērsti uzbrukumi. Uh, pret Lunačeka kundzi un, Krūz, un Krūzes kundzi. Un šis žurnālists, kas to dara, kas ir ierosinājusi Ungārijā manifestāciju pirms kāda laika, un ir šajā manifestācijā bijuši arī vairāki plakāti antisemitisko saturu, un es ceru, ka Lunačekas kundze varētu šo jautājumu izskatīt un tad virziet šī, šī jautājuma izskatīšanu, un mums noteikti būtu pareizi aizstāvēt mūsu kolēģis godu. Un es vēlos teikt, ka tas, kas šobrīd ir pausts, ir absolūti nepieņemams. Ja kāds no mūsu deputātiem tiek, um, tiek apmelots vienkārši tādēļ, ka pilda savu leģitīmo funkciju, hier nicht akzeptiert werden kann, dass ich selbst jetzt in Ungarn von Un Ungārijā tiek runāts par to, ka, un, un to saka Fides, ka šādā veidā tiek, tiek apmelots, un, manuprāt, Lunačeka varētu arī šo jautājumu risināt, un es ceru, ka Lunačekas kundze šo jautājumu varētu virzīt tā, lai mēs to izskatītu. Svobodas kungs, Es ceru, ka mēs varēsim šos dokumentus arī sarūpēt, un es ceru, ka Lunačeks kundze vai jebkurš cits no deputātiem, kurš, kura gods tiek uh, nomelnots, cerētu šo jautājumu ir virzīt uz priekšu, un es ceru, ka Barozo kungs darīs to pašu, jo arī šeit komisijas gods arī ir aizskarts, jo Krūzes kundze ir uzbrukts, un tad attiecīgi arī no abām pusēm ir sarēt šo jautājumu risināt, mēs darīsim savu darbu. Uh, Un tagad vēlos runāt par lietu.